Thank you. Thank you for your patience. Paldies par jūsu pacietību pēc šīs pauzītes. Tagad mums ir viesis Emanuela Krabēts no Tieslietu ģenerāla direktorāta. Viņš mums stāstīs par Eiropas padomas komisijas tiesiskuma efektivitātes novērtēšanu 2014. gadā. Jūs atceraties, martā komisija nāca klājā ar paziņojumu par Eiropas Savienības tiesiskuma efektivitātes novērtēšanu attiecībā uz Eiropas padomu. Lība komiteja ir bijusi Eiropas parlamenta rezolūcijas ierosinātāja. Šajā rezolūcijā komisija tika aicināta pakāpeniski paplašināt aptvērumu šim uh, novērtējumam, lai iekļautu arī kriminālu tiesības, lai palielinātu sastarpējo atzīšanu un uzticēšanos. Tagad vārds Emanuēlam Krabitam. Paldies, priekšsēdētājs. 17. martā komisija nāca klajā ar otro Eiropas Savienības tiesiskuma efektivitātes novērtēšanu. Atgādināšu, ka šis ir informācijas instruments, kas sniedz salīdzinošu pārskatu par nacionālo tiesu sistēmu darbību. Šis novērtējums par mērķi izvirsa atbalsta dalībvalstīm, lai tās panāktu efektīvāku tiesu sistēmu, sniedzot datus par kvalitāti, neatkarību un efektivitāti tiesu sistēmās. Šī novērtēšana arī palīdz atklāt trūkumus, izplatīt labās prakses paraugs. Tās nav uzskatāms par skaistumu konkursu, bet gan par pārskatīšanu, kas pamatojas uz kopīgajiem interesēm. Komisija ir paredzējis piedāvāt šo informatīvo instrumentu dažādu apsvērumu dēļ, protams. Tie ir sistēmas, e, informācija par tiesu sistēmu ir svarīga es e, tiesu aktu īstenošanai. Kā jūs zināt, pamatiesība, 40, e, pamatiesība kārtas 44. pantā ir paredzēta šāda iespēja. 47. pantā paredzēta šāda iespēja. Tiek um, izcinot sadarbības starp dalībvalstīm un tiesu varas iestādēm, un nacionālo tiesu sistēmu efektivitāte ir svarīga arī, lai veicinātu ilgspējīgu izaugsmu un stabilitāti. Nacionālās tiesu sistēmas ir svarīgas, lai veicinātu uzticēšanos ekonomikai un sekmētu uh, ekonomikas atgriez, atgriešanās uz izaugšanas ceļa. Kopš 2012. gada šī apsvēruma dēļ nacionālo tiesu sistēmu neatkarības un kvalitātes uzlabošana ir Eiropas pusgada iet, ietvarā. Tiek īstenot struktūrāls reformas un komisija nepieciešamības gadījumā nāk lajā ar ierosinājumiem. Komisijas tiesiskuma efektivitātes novērtējums analizē rezultātus. Svarīgi ir saprast to, ka nelabvēlīgi rezultāti ar vien paredz padziļinātu šī rezultāta cēloņa analīzi. Te ir specifisks uh, aspekts, kas tiek īstenots ar divpusēju dialogu dalībvalstīm. Šī dialoga ietvaros tiesistēmas, institūcijas, īpatnības, protams, arī tiek ņemts vērā Rezultāta apkopojums ir tikai viens no elementiem, taču tā pievienotā vērtība slēpjas tai faktā, ka tas sniedz salīdzinošu pārskatu, pamatojoties uz salīdzinošiem datiem. Valstu izvērtējums tiek īstenots pamatojoties uz rezultātu apkopojumu, un tad komisija nāk klajā ar katrai valstī specifiskām rekomendācijām Un 2013. gada Eiropas pusgada ietvaros desmit dalībvalstīm tika izstrādātas specifiskas rekomendācijas ar mērķi uzlabot to tiesu sistēmu. Tātad, tā, kāda galvenie elementi 2014. gada rezultātu, tiesu sistēmu rezultātu apkopojumā? Mēs varam sākt ar efektivitāti. Kā zināt, trīs pamat sadaļas rezultātu pakopojumi - efektivitāte, kvalitāte un no tiesu sistēma neatkarība. Attiecībā uz efektivitāti tiesu rezultātu apkopojums pien, um, naklājā ar grafikiem, kur redzēts, kur var redzēt um, komerclietas un civilietas. Var redzēt arī, uh, kāda ir iekavējumiem. Galvenais secinājums ir tāds, ka dažām dalību valstīm ar vienu ir problēmas ar viņu tiesu sistēmu efektivitāti. Tas izpaužas kā ilgstošs pirmās instances procedūras un daudzām neatrisinātām lietām. Labā ziņa ir tā, ka daudzās dalību valstīs tiek definētas eh, eh, vai uh, uh, īstenotas reformas, tiesu sistēmas jomā, lai uzlabotu šīs sistēmas efektivitāti. Šādu reformu ietekme dažās dalībvalstīs vēl neatainojas, jo 2014. gada rezultātu apkopojums izmanto 2012. gada datus, un jums ir jāsaprot, ka tie sistēmas reformas prasa laiku, laiku un poz, pozitīvi rezultāti arī prasa laiku, un mēs sagaidām, ka nākošajā tiesas sistēmas rezultātu apkopojumā tas tiek īstenots katru gadu. Puh šo reformu pozitīvie rezultāti būs redzamāk. Otrais aspekts attiec uz tiesu sistēmu kvalitāti. 2016. gada tiesu sistēmas rezultātu apkopojums izmanto zinām veida input indikātors. Tāda parametra, kas liecina par tiesu sistēmas kvalitāti. Piemēram, apmācības tiesu jomā tas ir ļoti svarīgs. Eh, šīs apmācības ir svarīgas jūsu komitejai. Priekšstādā kungs arī informācijas un komunikācija tehnoloģija izmantošana. Eh, iesaistīto pušu un eh, tiesu attiecībās, piemēram. Jādara arī ir informācija attiecībā uz uh, pamatdarbību, uzraudzību un izvērtēšanu. Atgādināšu, ka nesenais Eirobarometrs liecināja par to, ka 89% uh, no uh, respondentiem uzskatīja, ka viņi meklētu vienošanos ārpus tiesas, un tikai 8% sacīja, ka viņi katrā ziņā vērstos tiesā. Tātad pastāv interesi par ārpus tiesas uh, konfliktu risinājumu. 2014. gada novērtējuma pēdējais elements attiec uz neatkarību. Pirmo reizi nav šeit runa tikai par uztveri, ir grafiks par uh, nacionālo tiesu sistēmu neatkarības uztveri. Tas tiek salīdzināts ar 2013. gada novērtējumu, tad pastāv liela atšķirība attiecībā uz nacionālo tiesu sistēmu neatkarību. Lai nepamatotos tikai uz uztveri 2014. gada novērtējumā, atainojas tiesiskie faktori, kas nodrošina tiesu sistēmu neatkarību. Un te mēs sadarbojamies ar tiesu organizācijām, tiesnešu organizācijām dalībvalstīs, lai secinātu, kā var izstrādāt salīdzinošus datus par juridisko garantiju ziņā. Kādi nākošie soļi? Protams, 2014. gada novērtējums ņem vērā uh, valsts situāciju 2014. gada pusgada kontekstā. Viens secinājums ir tāds, ka, ka pastāv datu trūkums ir svarīgi panākt īstenu progresu, ievācot un sniedzot datus par tiesu sistēmu kvalitāti, efektivitāti un neatkarību. Nu, kā redzēt, 2013. gada ap, datu apkopojumā no dažām dalībvalstīm dati netika gūti. Tā tad tiek īstenoti centieni, lai atrisinātu šo trūkumu. Komisija vēlas vairot savu, intensificēt savu darbu ar kontaktpersonu grupu. Šī grupa tika izveidota 2013. gadā. Tas ir kontaktpersonas no dalību valstīm, un tās pārstāv ne tikai tiesu ministriju, bet arī tiesu sistēmā strādājošos, un palīdzībā ar šo kontaktpersonu grupu mēs ceram, mēs varēsim rast iespēju labāk ievākt salīdzinošus datus. Un, protams, kā jau sacīju. Mēs vēlamies strādāt ar Eiropas tiesu tīklu. Un tas tad var panākt robušais jautājumos. Nobeigumā nu, vēlos sacīt, jūs sacījāt, priekšsēdētāja kungs, jūs jau to gaidījāt, vēlos pateikties Eiropas parlamentam un jo īpaši jūs komitejai un Gonsas kundzei par ļoti pozitīvo ziņojumu, kas tika izstrādāts un ļoti pozitīvo rezolūciju, kas tika pieņemta nesen. Tas attiec uz Eiropas Savienības tiesu sistēmas rezultātu apkopojumu. Mums ir ļoti svarīgs Eiropas parlamenta atbalsts, un komisija ir ļoti svarīgi arī sacīt, ka Eiropas parlaments vēlas doties tālāk un tālāk izstrādāt es tiesu sistēmas rezultātu apkopojumu. Es domāju, ir ļoti svarīgi saņemt šo pozitīvo uh, enerģiju tajā jautājumā, kas mūs visus interesē un kas arī veic visu Eiropas Savienības funk sistēmas funkcionēšanu. Tātad vēlreiz paldies par jūsu atbalstu un var jums apliecināt, ka mēs eh, vēlamies tālāk attīstīt Eiropas Savienības tiesu sistēmu rezultātu kopējumu. Paldies! Paldies par šo vērtējumu. Tas ir eh, ļoti labs vērtējums. Eh, dažādu iestāžu darbībai, un uh, tas tikai parāda, ka uh, ir nepieciešams uh, šāds rezolūcija apkopojums un Un ir ļoti labi, ka mums ir šāds periods arī, izvērtējums arī periodam attiecībā uz Stokholmas programmas darbību, un es domāju, ka jūs droši vien zinat, ka Darbs nebija viegls, jo bija diskusijas par komponentu elementiem, bet tā bija arī tāda ļoti delikāta līnija starp politiskajām grupām specifiskos jautājumos, tā ka jautājums ir svarīgs. Ir īpaši Libe komitejai. Tagad mums ir iespēja izvērst diskusiju. Gonsas kundzes pieņem, ka jūs gribētu ko teikt. Paldies, priekšstādātāji. Un paldies jums par ziņojumu. Gribētu aicināt komisiju uh, turpināt šo darbu. Šis bija ļoti radošs solis ieviest šo uh, Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu Eiropas uh, pusgadu ietvaros. Uh, Es ļoti novērtēju eh, šo struktūru, arī tiesu neatkarīgumu aspektu, ko jūs izvērtējāt. Jūs teicāt, ka jūs jau eh, izvērtējāt vēl dziļāk šo tiesu neatkarību, uztveri par to, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs darbs. Jūs tāpat arī minējāt manu ziņojumu, eh, kurš saņēma plašu atbalstu un kurš tika pieņemts ar ļoti lielu vairākumu plenārsēdē, kurā ir aicinājums iet pat vēl tālāk un iekļaut arī kriminālu tiesu sistēmu tiesiskuma rezultātu izvērtējumā un apkopojumā. Mums bija vairākas diskusijas, kad eh, mēs izstrādājām savu ziņojumu, bija diskusijas par to, cik liels drauds rodas cenšoties eh, harmonizēt kriminālu tiesības, bet mēs eh, skaidrojām šo jautājumu, sakot, ka te nav runa par krimināla tiesību harmonizēšanu, te ir runa par procedūrām. Jūs nu pat publicējāt vēl vienu eh, ziņojumu. par citiem jautājumiem, kā korupcija, un arī šis ziņojums tikai uzsver parāda, cik svarīgi būtu iekļaut arī krimināla tiesību izvērtējumu rezultātu apkopojumā. Gribētu minēt vēl vienu šī ziņojuma aspektu, tas ir tiesisko mehānisms, ir nepieciešams uh, izvērtējums un arī krīzes mehānisms, un abas lietas uzskat par ļoti svarīgas. Es domāju, ka atkal, kā jau es teicu, jūs um, savu darbu padziļināsiet, padziļināsiet šo aspektu, un tas ir minēts arī mūsu ziņojumā, ka būtu ļoti labi nodalīt šos divus instrumentus, un lai būtu tiesiskuma mehānisms un um, tieslietu sistēmas rezultātu apkopojums. Tātad šīs divas lietas varbūt vajadzētu kaut kad nodalīt. Tāpat valstīm ir ļoti svarīgas valsts specifiskās rekomendācijas. Es eh, zinu, ka valdībām īpaši nepatīk, ka tām eh, tiek norādīts uz vājiem, vājiem, vājiem punktiem, bet es domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā šo darbu veikt un īstenot. Paldies! Any other comment? Mr. Bronx. Vai kādu komentāru, Bronx kungs? Jā, šis rezultātu apkopojuma apkopojum veids eh, dod eh, skatu par objektivitāti, un es domāju, ka tas ir tāds ļoti pārliecinošs pasākums. Tomēr varētu būt trūkumi tiesiskajās sistēmās, kas nemaz neatspogļotos šādā rezultātu apkopojumā. Man te rodas jautājums. Varbūt varētu uzdot jautājumu par to, cik daudz kampaņu vedoši politiķi dalībvalstīs ir uh, nonākuši tiesu sistēmas uzmanībā, cik daudz opozīcijas politiķi ir nonākuši cietumos pēc tiesas procesiem, kuri šķiet nemaz netuvojas atrisinājumam. Uh, Manuprāt, šie būtu daudz svarīgākie jautājumi, jo tad, kad valdības ļaunprātīgi izmanto savus pilnvarus un varu, tad parasti tas tiek izmantots pret politiskiem oponentiem, bet droši vien, ka tas skorbordā tajā šajā rezultātu apkopējumā neatspoguļojas. Okay, thank you. Any other... Labi, paldies. Vai ir citi komentāri par uh, es rezultātu apkopojumu tiesiskumu jomā? Ja nē, atkal vārds dodam komisijai. Krabitkungam vārds. Paldies. Eh, paldies par eh, atbalstu, paldies par komentāriem. Jā, tik tiešām tiesa un neatkarīgums ir joma, kur mums ir nepieciešams vēl progress. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un mēs domājam, ka ar eh, tiesu sistēmas palīdzību un visām iesaistītajām pusēm mēs varēsim virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Krimināla tiesības, tas ir cits jautājums, ņemot vērā to, ka Eh, rezultātu apkopojuma vēr, mērķis ir eh, izvērtēt Eiropas semestri, tad eh, tāpēc ir aprūkojama civilās komerc un tam līdzīgi tiesības, bet, protams, šis instruments attīstas un mums būtu jāraugās, kā mēs varētu paplašināt šo tiesiskumu rezultātu apkopojumu dažādās tiesiskuma jomās 2014. gada beigās. Mēs uh, skaidrojam un arī uzrakstam, ka mēs uh, skaidrojam to, kā mēs vācam datus uh, konkrētajās jomās, īpaši saistībā ar finansiāliem un ekonomiskiem noziegumiem. Tātad te ir arī zinām saikne ar Eiropas uh, semestri. Tāpat laikā Ja mēs uh, apzināmies, cik grūti ir iegūt datus ļoti tādām, par tādām lietām kā pirmās instances eh, tiesa, tiesas procesi, nu, tad jāsaka, ir vēl grūtāk iegūt, iegūt kāds dats par 28 valstīm, un tas ir tāds galvenais izaicinājums visā šajā jomā, un tas ir tieši uh, datu vākšanas kapacitāti attiecībā uz 28 dalību valstīm, jo šī rezultāta apkopojuma vērtība ir tieši šis salīdzinošais pārskats, un mums ir nepieciešams konkrēti un pragmatiski izvērtēt, kāda ir datu pieejamība dalību valstīs, un tas tik tiešām ir viens no lielākiem izaicinājumiem šajā jomā. Brānska kungu minētais komentārs. Jā, tas, protams, vairāk attiecās uz uh, kriminālu tiesībām un varbūt mazāk ar Eiropas semestru saistītiem jautājumiem, un par šādu veidu jautājumu vai, vai komentāru jāsaka, ka ir ārkārtīgi grūti sarežģīti iegūt salīdzinošus datus. Un atkal to būtu vēl grūtāk iegūt par 28 dalību valstīm. Tas tik tiešām būtu ļoti sarežģīts, grūts uzdevums, un es tikai gribētu aicināt dalību valstis uzlabot savu datu vākšanas kapacitāti, un mēs eh, sadarbojamies ar Eiropas padomi un eh, CPI komiteju, tas ir tātad tiesiskam efektivitātes novērtēšanas komiteju. Bet šobrīd mēs esam centušies konsolidēt savu pieredzi attiecībā uz civilām, komerc un administrīvajām tiesībām, un eh, tāpat laikā esam gatavi sākt domāt, mēģināt paplašināt šos limitus un uh, um, atrast labus datus un sniegt attiecīgi jaunu informāciju. Paldies priekšsēdētāji, paldies Grābitkungam. Ja vairāk komentāru nav, tad tas arī viss attiecībā uz šo darbkārtības jautājumu. Tad mēs pārējām pie kopīgajām debatēm. Tas ir 12. un 13. punkts. Tātad viedokļu apmaiņa par apstākļiem Eiropas Savienības dalībvalstu cietumos un Lība de delegācijas vizīti uz Itāliju situāciju cietumos. Tātad vizītes mērķis bija iepazīties ar cietumu un labošanas iestāžu stāvokli apstākļiem. Šī vizīte notika 26. un 28. martā 2014. Eh, gadā un mēs uzklausīsim ziņojumu projekta izskatīšanu To esmu izstrādājis es pats, kā Lība komitejas priekšsēdētājs un šīs delegācijas vadītājs uz Itāliju. No 26. līdz 28. martam es vadīju šo Lība delegāciju uz Itāliju, tātad, kur tika aplūkot situācija cietumos. Oficiālās eh, delegācijas sastāvā biju es kā delegācijas vadītājs Gonsas kundze. Engelkungs un Jakalīno kungs kā uh, pavadošs eh, delegācijas loceklis. Šīs delegācijas mērķis bija novērtēt pašreizējo situāciju Itālijas cietumos un izvērtēt savu iespēju mm, mērogos tātad Itālijas panākto progresu un uh, Uh, to, cik lielā mērā viņi ievēro tā saukto uh, Toreģiānī, tādu kā pilotu, kā, kā izmēģinājumu nolēmumu, kas nāk no Eiropas uh, cilvēku tiesību tiesas. Šis Toreģiānī nolēmums, gribu atgādināt, paredz, ka apstākļi ieslodzījuma iestādēs Itālijā neatbilst Uh, Eiropas cilvēku tiesību hartas trešajam pantam, kur ir arī aizliegums spīdzināt un izvērst uh, sliktu attieksmi pret uh, cietumniekiem, tātad, ka nedrīkst pieļaut cietumu pārblīvētību, pārpildītību. Un cilvēkiem ir jādod iespēja arī sodu izciest tādā humānā cilvēcīgā veidā. Un tā Liba komitejas eh, koordinātori nolēma. Eh, šīs delegācijas ziņojumu izskatīt kopā ar viedokļu apmaiņu, tātad par situāciju dalību valstu cietumos ieslodzījuma iestādēs. Kā mēs zinām, ka Itālija nav viena šajās, eh, šajā situācijā, ir arī citas dalībvalsts dalī, eh, Eiropas Savienībā saskars ar problēmām, nodrošinot apstākļus cietumos. Un eh, apstākļi, kādos notiesātās personas izcieš eh, sodu, bieži vien ir smagi, cietumi ir pārpildīti. Tas tik tiešām ir tāds akūts jautājums vairākās dalībvalstīs, tā ka es gribētu uh, neraudzīties tikai uz Itāliju, neuzskatīt Itāliju tikai par tādu izolētu gadījumu, bet tas ir viens tāds raksturīgs piemērs šai problemātiskai situācijai, ko vajadzētu aplūkot un izanalizēt, ja mēs kā Lība komiteja pildam savus pienākumus attiecībā uz cilvēku pamatiesībām, arī attiecībā uz uh, Eh, tām personām, kuras varbūt mēs uzskatām kaut kādā veidā mazāk tiesīgas uz šādiem apstākļiem. Nākamajā sasaukumā šā delegācijā varētu sekot vēl citi braucieni, citas vizītes uz eh, ieslodzījumu iestādēm. Tātad mēs varētu tālāk turpināt apsakot šo jautājumu un ir nepieciešams eh, sadarbot, sadarboties arī ar eh, komisiju un eh, Eiropas padomas eh, struktūrām, varbūt nepieciešams izveidot vēl kādu struktūru, lai regulētu šo jautājumu, novērst arī, lai nepieļaut spīdzināšanu. Šeit mums klāt ir Mauro Palmas kungs no Itālijas tieslietu ministrijas, un viņš vada īpašo komiteju cīņai pret cietumu pārblīvētību, un Ziņojuma projekts ir dokuments, kas uh, ir jūsu rīcībā, to mans birojs ir uh, nodevis uh, jums, tāpat arī visi apsvērumi, uh, kas pamato uh, mūsu braucienu uz Itāliju, tāpat arī ir informācija par Toreģiānī nolēmumu, tāpat arī juridiski apsvērumi ir pievienoti, tātad arī mm, šeit atsaucas uz Itālijas konstitūciju un te ir izklāstīti Itālijas likumi. Uh, Ehm, eh, tālāk arī piano karčerī, tas ir plāns attiecībā uz cietumiem Itālijā. Tātad tur ir tie pasākumi, kas ir pieņemti, lai sāktu risināt tās problēmas, kas rodas no šīs ļoti degradējošās, pazemojošās situācijas dažos Itālijas cietumos. Tātad, lai varētu mazināt šo cietumu pārslogotību, lai piedāvātu alternatīvas risinājumus, dažādas kompensējošas un preventīvas sodu izciešanas veids, tāpat ir arī piezīmes par tiesu sistēmu, par narkotikām, par uh, spīdzināšanu cietumos. Un tāpat arī vēl citi papildus uh, apsvērumi, papildus informācija par uh, amnestiju, par apžēlošanu Tātad tas ir tāds vispārējs uh, uh, tas ir tāds pamats, lai, lai, lai, lai mums būtu skaidrāk šī situācija. Mēs aplūkojām, uh, ap, apmeklējām cietumu Romā, tāpat arī sieviešu cietumu Romā un arī Paģoriāla ciemu, cie, cietumu Neapolē mēs apmeklējām. Tā tad. Uh, Un savā ziņojuma projektā iekļāvām arī dažus uh, secinājumus. Pavisam tāds īsts kopsavilkums, es jau to teicu un pateikšu arī tagad publiski. Mani ļoti skāra un, un šokēja podorjālai cietumā novērotie apstākļi. Un, uh, jā, es to nebaidos teikt. Es esmu redzējis diezgan daudz cietums savā valstī un arī citās, bet eh, nekad neko tādu, ko redzēja Itālijā, nebija redzējis. Neko tādu nekad nebija pieredzējis eh, kā padarījāli cietumu, jo Taraģāni nolēmuma pats pamats bija tāds, ka ja deviņi ieslodzītie 22 stundas diennaktī pavada apmēram 10-12 uh, kvadrātmetru lielā uh, telpā, tātad 12 kvadrātmetru platībā 9 cilvēki. Tātad viņi tur dzīvo, guļ, ēd 22 stundas diennaktī bez jebkādām sporta iespējām bez jebkādām iespējām apvienot šo sodu izciešanu ar eh, profesionālu apmācību vai kaut kāda cita veida apmācību vai nodarbe, nu tad aina, bet tiešām šokējoša. Tā ka nav nekāds brīnums, ka šie apstākļi ir praktiski pielīdzināmi spīdzināšanai, tā kā to eh, nosaka uh, no cilvēktiesību konvenciju. Mēs, protams, novērtējam Itālijas valdības centienus mēģināt kaut ko uzlabot šajos apstākļos. Ir idejas, kas ir īstenotas, un uh, ir arī uh, Itālijā tāds uh, tiesība akts par to, par ieslodzīto personu tiesībām, par to ievērošanu. nepieciešams aizsargāt kaut kādā veidā aizturēto uh, cilvēku tiesības, ir nepieciešams tāds kā tiesības sargs šiem aiz uh, ieslodzītajiem. Un mēs savu ziņojumu noslēgumā nosodam jebkādus vardarbības uh, signālus vai pazīmes ieslodzījuma vietās. Un aicinam Itālijas valdību veikt pasākumus, lai kaut kādā veidā risinātu šo, nu, teiksim, diezgan sistēmisko sist, eh, cietumu pār, pārapdzīvotību. Un, kā es teicu, tas nav tikai Itālijā, bet šī problēma izpaužas arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tātad, uh, Dokumentu jūs esat saņēmuši, tas ir jūsu rīcībā, un uzklausīsim tagad eh, Mauro Palmas kungu, un pēc tam notiks eh, viedokļu apmaiņa. Palmas kungs, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicināt man šeit uzstāties, un vispirms sirsnīga pateicība jūsu delegācijai par apmeklējumu. Libe komiteja ir nopietni iesaistījusies uzraugot eh, brīvības eh, atņemšanas vietas, jeb ieslodzījuma vietas. Un tā ir eh, augstu vērtējumi jūsu komitejas darbība, un es ceru, tā kā jūs to iesakāt savā ziņām, ka šī šāda darbība turpināsies arī jaunajā sasaukumā. Kā jau jūs sacījāt, Itālija saskaras ar ļoti sarežģītu situāciju, jo tās ieslodzījuma vieta, uh, sistēma tika paziņota, un tā tas arī ir, par tādu, kas neatbilst vieniem no svarīgākiem pienākumiem Eiropas kontekstā, proti Eiropas cilvēktiesību konvencijas trešais pants. Tā ir absolūta, tas ir uh, absolūti obligāts pienākums, neviens nedrīkst tikt pakļauts spīdzināšanai vai cilvēku cieņu aizskarošai. Aizskarošam sodam. Es tikai gribu pieminēt savu iepriekšējo darbību. Daudz gadu gaitā es biju Eiropas eh, komitejas spīdzināšanas apkarošanai priekšsēdētājs. Tātad mans uzdevums bija nora, uzraudzīt aizturēšanas eh, apstākļus visā Eiropā, lai secinātu, vai dalībvalsts izpilda šo pienākumu. Līdz ar to jūs saprotat, cik grūti man tagad valdības pārstāvja amatā virzīt eh, mūsu aizturēšanas sistēmu no tā, ko Eiropas cilvēktiesība tiesa atzina par pārkāpumu uz labāku risinājumu. Tātad Itālijas valdības vārdā es to saprotu kā iespēju, tātad šo Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu, uh, uzskatīt par iespēju, lai mainītu, ja tā varētu sacīt, mūsu ieslodzījuma sistēmas modeli. Mainot šo sistēmu, kuras galvenās uzmanības lokā ir aizturēšana un ieslodzīšana uz integrēšanu sabiedrībā. Nav viegli šādu izmaiņu veikt, izmaiņu no sistēmas, kuras mērķis ir ierobežot brīvību, uz sistēmu, kur galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēku integrēšanai. Ir e, četras sastāvdaļas šī procesa īstenošanai. Pirmkārt, samazināt uh, brīvības uh, ierobežošanas vietās uh, aizturēto skaitu. Samazinot Uh, obligātās aizturēšanas gadījums. Un uh, neuzskatīt uh, brīvības atņemšanu par vienīgo mūsu sistēmā paredzēto soda pasākumu. Tāds pirmais ir samazināt skaidrs. Mēs pārgājām no 69 tūkstošiem aizturētos 60 tūkstošiem aizturētu. Taču otrais izaicinājums ir vēl ievērojamāks, proti aizturēšanas modeļa mainīšana. Šis modelis poģeriāli cietumā ir pilnīgi nepieļaujams Eiropas kontekstā. Šim modelim būtu bijis jāpaliek pagātnē jebkurā mūsu Eiropas Savienības dalībvalstī. Jo Pat ja aizturētie būtu mazāk, mazākā skaitā, pat tad, ja katram būtu 2, 3, 4 kvadrātmetru kameru, problēma ir tā, ka viņi daudzas stundas, 22 eh, stundas dienā ir eh, ieslodzīti, un tas uh, nebūtu pieņemams nevienā no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm, pirmkārt jau pašā Itālijā. Tātad pirmais izaicinājums ir, kā mainīt šo modeli, lai pilnīgi uh, izpildītu Eiropas eh, cietumu noteikumus. Un trešais temats ir šāds, kā vairākus cilvēkus, vairāk cilvēku izmitināt pieņemamākā struktūrā. Daudziem cietumiem būtu jābūt atjaunotiem, tur būtu jāpiedāvā vairāk eh, personīgās apdzīvošanas telpas, nevis tikai uh, kameras, kurās daudz cietumnieku uzturs kopā. Un ceturtais temats ir saistīts ar dubultas tiesu aizsardzības sistēmas ieviešana, preventīvie pasākumi un aizturēšanas pasākumi. Pēc Eiropas cilvēktiesību tiesas sprieduma mēs izšķirāmies par šādu variantu un mēs pie tā pat labāk strādājam. Es jau tagad varu saskatīt zināmas rezultātus. Es jau pieminēju, ka tika samazināts ieslodzīto skaits. Es tagad redzu jaunu nacionālo tiesa aizsardzības sistēmas risinājumu, kad tiek pārkāptas aizturētā pamatiesības. Tad ceru, īsā laikā mūsu valdība nāks klajā ar dekrētu, kas attiecas uz tiem aizturētajiem, kas ir aizturēti uh, narkotika tirzniecības vai uh, narkotiku uh, piederības dēļ. un likums attiecībā uz narkotikām arī ir jāgroz, tas ietekmēs aizturēto skaitu, masamas to, un es ceru, ka mēs izveidīsim jaunu neatkarīgu, izveidosim jaunu neatkarīgu varas iestādi, kas nodrošinās uh, savu veidu ombuda, ja tiesības sarga funkcijas aizturētajiem. Šis eh, ieslodzīto tiesības sargs pilnīgi atbilst um, prasībām protokolā cilvēktiesību aizsardzības konvencijā, un mēs eh, ratificējām šo protokolu pagājušā gada maijā, un mūsu uzdevums ir īstenot protokolu prasības, tas atbilst ANO prasībām. Tā šī jaunā institūcija, tiesības sargu institūcija, jeb garante Itālija pildīs e, divas funkcijas, tātad izvērtējot situāciju cietumos, sniedzot atbalstu ieslodzītiem Un līdztekus tam tā izveido šo nacionālo preventīvo mehānismu, ko pieprasa brīvprātīgais protokols, kuru mēs parakstījām. Līdz ar to mēs esam pārliecināti par to, ka visi mūsu partneri Eiropā mūs atbalstīs, mums palīdzēs, un esam gatavi sniegt atbalstu visām citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras Situācija cietumos ir ļoti sarežģīta. Pārblīv, cietuma pārblīvētības dēļ un arī tādēļ, ka sabiedrība pieprasa atrisināt pretrunas mūsu sabiedrība kas tiek risināts ar brīvības atņemšanu. Patiesībā brīvības atņemšanai jābūt, atņemšanai jābūt tikai pēdējam iespējamam risinājumam. Vēlreiz pateicos komiteju par tās atbalstu. Jūs sniedzat mums atbalstu, apmeklējat mūsu brīvības atņemšanas iestāžu sistēmu. Un mēs gribam jums apliecināt, ka mēs strādājam ne tikai tāpēc, lai pilnīgi izpildītu Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu prasības, bet arī tāpēc, lai mainītu mūsu aizturēšanas uh, sistēmas modeli. Paldies! Paldies! Palma kungs par jūsu ziņojumu, par jūsu pieredzi, par jūsu sniegto informāciju pirms jūsu pašreizējā amata. Un paldies arī par jūsu centieniem par kuriem jūs mums stāstījāt, lai stātos pretī pašreizējās situācijas izraisītiem izaicinājumiem. Es saprotu, ka jūs arī līdzīgi aizvērtējat šo situāciju paģerijālu cietumu. Es tikai vēlos vēl uzsvērt vienu lietu, kuru es jau paudu savas, savu Itālijas vizīti apmeklējumu laikā. Proti, uh, Jā, ir alternatīvie pasākumi. Ir šis mm, garante dēļ ritite nūti, ja tiesības sarga institūcija, taču vēl viena lieta, vēl viens lietas pietrūkst. Budžets cietuma atjaunošanai. Šie cietumi ir eh, pilnīgi nepieņemami mani šokēja tas, ka poģu reāli cietums eh, tika uzcelts 1910. gadā, tad vairāk kā pirms simts gadiem. Tas kaut ko nozīmē runājot par cietumiem, jo eh, cietumu sistēma pirms simts gadiem bija pilnīgi neatbilstoši tiem noteikumiem, tiem likumiem, tam, kā mēs uh, skatāmies uz šo lietu tagad. Toreiz tas bija kaut kas pavisam pretējs. Es esmu bijis Spānijas uh, tieslietu ministrs, jau jums par to stāstīju. Spānijas valdība jau īpaši man atklāt jāsaka. Spānijas valdības. Es esmu bijis kabinēt loceklis. Šīs valdības apņēmās investēt uh, cietumu atjaunošana. lai neturpinātu izmantot tās ēkas, kas ir pilnīgi novecojušas. Un šāda prakse pārkāpa tiesību akts un atjaunošana netika īstenot. Protams, ir bijusi kritika, izskanējusi demagoģija, populistiski ieskati. Tika apgalvots, ka jaunie cietumi atgādina piedzvaigžņu viesnīcas. Mēs to esam lasījuši un dzirdējuši no populistiskas retorikas puses, taču fakts ir tāds, ka Tā doma ir tieši tāda, lai nebūtu 2000 vai 3000 ieslodzīto tādā ēkā, kas ir mm, uz sabrukšanas robežas. Tumša, mitra, ārkārtīgi karsta vasaras apstākļos. Un ziemā tur savukārt nav apkurs. Briesmīgi apstākļi kas līdzinās 19. gadsimta literatūrā aprakstītajiem nekā konstitucionāla prasībām, kas jāizpilda saskaņā ar humanitāro nacionālo, humanitāro nacionālo tiesību aktiem un Eiropas cilvēktiesību tiesas atzinumiem. Trešais pāns Uh, pazemojoša attieksme, spīdzināšana, paplašinot arī spīdzināšanas izpratni cietuma apstākļos. Ar katru no mūsu sarunu partneriem es pārbaudīju, pārliecinoties par to, ka nav nekāda signāla par to, ka iekšējā politika cietumu sistēmu uzskata par kaut ko svarīgu, par eh, tik svarīgu, lai sniegtu ievērojams investīcijas cietuma atjaunošanu, atjaunošana 20 pēdējo gadu laikā daudzās valstīs. Līdzekļi ir piešķirti pēdējo 5, 10, 15 gadu laikā saskaņā ar investīcijām, kas uh, tiek uzskatīts par prioritāram. Es vēlos, lai jūs pakomentētu par to, kāda līdzekļa tiek piešķirt atjaunošanai. Es redzu, ka arī Bronksa kungs vēlas uzstāties lūdzu, un arī Gonsas kundze, kā delegācijas locekļi vai vēlties, locekļi vēlties izteikties, jā? Ja? Labi, tad lūdzu, paldies! Tikai daži papildu komentāri. Jā, jau es arī biju šīs delegācijas locekļi. Man viens puses vēlos uzsvērt, kā delegācijas apmeklējums bija ļoti labi sagatavots. Mēs daudz dzirdējām no dažādiem ekspertiem pirms vizītes un arī apmeklējuma laikā mēs tikāmies ar tieslietu ministru un ar organizācijām, kas mums uzdeva mērķiecīgus jautājumus. Un šī ļoti īsā laiksprīža laikā mēs ļoti daudz ko uzzinājām. Jūs trāpīgi aprakstījāt situāciju. Mans iespējas papildus tam visam, ko jūs sacījāt, ir tāds, ka daudzas sociālās problēmas Itālijā tika risinātas ar ieslodzīšanu. No vienas puses ir nopietna problēma Itālijai - migrācija, nelegālie, neregulārie migranti kas arī nonāk cietumos, izraisot šo cietumu pārplīvietību padaļai viņu dēļ, tas tā ir un otra problēma ir narkomānija. Tā arī savā veidā uzliek slogu uh, brīvības atņemšanas iestādēm tā vietā, lai to risinātu ar prevenciju un ārstēšanu. Es zinu, ka ar narkotikām saistīts arī kriminālais aspekts, taču iespējas bija tāds, ka uh, pati atkarība netika risināta. Tā īsten netiek risināta, vienkārši cilvēks tiek ieslodzīts. Mēs vēlamies, lai šai ziņā būtu izmaiņas līdz tekstiem alternatīviem pasākumiem, kurus minējāt. Protams, eh, izmaiņas nenotiks eh, kā ar burvinu līdz mājienu, taču es domāju, ir svarīgi paskatīties apkārt un sākt izmaiņas sociālo pakalpojumu sistēmā un arī veselības sistēmā attiecībā uz eh, narkomāniju. Gribu minēt poču reālais cietumu Tas, ko mēs tur redzējām, ir ārkārtīgi briesmīgi apstākļi. Taču problēma ne tikai šie fiziskie apstākļi, proti vecas ēkas, ar pilnīgi nepieņemamu situāciju, bet viss tas klimats, viss tā gaisot, kas tur valda. Pirms mūsu ierašanās eh, bija noticis eh, pašnāvības mēģinājums, par to ziņo ieslodzītie, tas notika vienā no kamerām. Mēs arī uzzinājām, ka ir daudz uh, citu uh, pašnāvības mēģinājumu personāla vidē. Jūs arī minējāt šo ļoti nelielo laiku, kuru ieslodzītie var pavadīt ārpus kamerām. Es esmu psihiatre un es arī esmu runājusi ar cilvēkiem, kas ir uh, bijuši spiest uzturēties 24 stundas kamerā. Uh, un dažiem pilnīgi nepārprotami ir garīgās veselības problēmas. Un tas nozīmē, ka viņiem nav jābūt eh, cietumā, viņiem patiesībā ir jābūt ārstēšanās iestādē, citos apstākļos. Tāpēc es domāju, tas, ko mēs redzējām, ir eh, sociālo problēmu, garīgās veselības problēmu, eh, kopaina, un daļa no tām problēmām tiek izraisīts tieši ar šo pārblīvētību. Eh, situācija nevarētu atrisināt vairāk cietumu būvēšanu, bet uh, risinājumam ir jābūt visaptvarošākam, skarot arī citas jums. Mēs zinām, ka situācija ir ļoti sarežģīta Itālijā, taču esmu pārliecināta par to, ka ja mēs apmeklētu cietums daudzās citās valstīs, tad patiesībā mēs neredzētu situāciju, kas būtu daudz labāk. No vienas puses, uh, No šī izvērtējuma izriet, ka tiesa sistēmas efektivitāte nav īsten laba. Itālijā tā ir uzlabojusies, iespējams, ka samazināsies lietu izskatīšanas laiks vai arī samazināsies tātad tas laiks, ko cilvēki uh, pavada pirmstiesas uh, aizturēšanas kamerās. Paldies, Proksakungs! Your... Jā, es ieraudzīju jūs ziņojumā, ka no 60 tūkstošiem 800 ieslodzītiem 98 tūkstoši praktiski puse ir uh, ārvalstu ieslodzītie. Uh, Rumānija, Maroka, Albānija, Tunisija ir to izcelsmes valsts. Un man ir uzticama informācija, ka no rumāņu pilsoņiem, uh, rum, rumāņu pilso, rumānijas pilsoņu skaitā Romu pārstāvji ir daudz lielāka kopiena, tad vai te atkal nenotiek kaut kāda diskriminācija pēc, zinānām, pēc, kon pēc konkrētām etniskām grupām? Ja tā nav diskriminācija, tad tur ir cits skaidrojums, un tas ir tāds, ka uh, lietas netiek saukts īstajos vārdos, kā arī Oskars Vēls to ir teicis. Tātad tas, ko esmu izlasījis no jūsu ziņojuma, to mēs saņem tikai no rītnēs, paspējis visu, tas, ko lasīju, bija šokējoši un iespaidīgi vienlaicīgi. Es domāju, ka daudz no jūsu priekšlikumiem ir eh, ļoti konstruktīvi un pamatoti. Pat 60% ieslodzīto, kas ir notiesāti un ieslodzīti, tomēr nav notiesāti, lai izciestu nehumānus apstākļus. Tātad viņi jau saņem neatbilstošu sodu izciešanu. Spīdzināšana te tika minēta. Tas mani šokē. Un spīdzināšana nav pieņemama nekādos apstākļos vai situācijās. Tur nekāda iz, izņēmuma nevar būt. Tomēr ārpus cietuma sistēmas spīdzināšana tiek izmantota. To veids valstu valdības, kurās eh, spīdzināšana ir krimināls noziegums. Mēs zinām no tādiem neseniem faktiem, ka apvienotās karalists valdība, Tonija Blēra valdība, kas eh, sadarbojās ar ASV valdību eh, par īpašām izdošanām, zināja par eh, spīdzināšanu, kurā tiek pakļauts aizdomā turētās personas kamēr politiskie līdzekļi, vadītāji, kuri nosoda spīdzināšanu, bet pieļauj spīdzināšanu kādos cietumos, Tātad, ja tas netiks risināts eh, sākot šo politisko līmeni, tad nekas situācijā nemainīsies. Paldies Bronskungam par komentāriem, tie arī ir konstruktīvi. Gribu teikt vēl vienu lietu. Jautājums par spīdzināšanu tiek eh, visu laiku tā regulāri uzdots mūsu viedokļu apmaiņās ar eh, mūsu partneriem, ar parlamentu kamerām. Un mēs zinām, ka pretēji vairumam juridisko tiesisko normu, vairumam Eiropas Savienības dalībvalstīs, Itālijas republikā krimināla kodeks līdz šim nav nodalījis uh, uh, atsevišķu kriminālu noziegumu veidu spīdzināšanu, kuras gadījumā iespējams varētu tikt izvirzīta apsūdzība pret uh, cietuma, teiksim, sārgu vai darbinieku, kurš varētu veikt šādu nehumānu rīcību attiecībā pret ieslodzītiem. Tātad, lai tiesas uh, apstākļos izskatīt šādus uh, gadījumus, tad jā, tur jāizmanto citi kritēriji, teiksim, varas, pilnvaru pārsniegšana, bet nevis spīdzināšana. Mēs esam dzirdējuši, ka ir parlamentāra iniciatīva taisīt reformu un um, noregulēt šo situāciju. Protams, Citās valstīs situācija ir uh, atšķirīga, kur ir tiesiskie akti un uh, kur par spīdzināšanu, kur spīdzināšanas gadījums var tikt risināts tieši, bet, kā es teicu, vissvarīgākais ir tas, ka ir tādi būtiski apstākļi, kas neļauj īstenot Eiropas uh, kopienas tiesas uh, jurisprudenci. Es šeit runāju par tiešām par tādiem materiāliem, būtiskiem apstākļiem, un Poģeriāla cietums ir viens no šādiem piemēriem. Tīri arhitektoniski šī ēka ir paredzēta, lai cilvēks noliktu aiz uh, restēm pēc iespējas vairāk, un, protams, ka mm, pārapdzīvotība situācija padara neizturamu šāda veida cilvēku ieslodzīšana, ieslēgšana ir ne tikai nepanesama, bet tad, kad eh, tā kā es pieredzēju šo šokējošo pieredzi, es to redzēju dzīvē, tad, tad jāsaka, tas ir objektīvi, absolūti nehumāni. Es biju ļoti sarūktināts, skumjš, redzot, ka ja tiktu veikts investīcijas eh, šo iestāžu uzlabošanā, tad varētu novērst to, ka šie apstākļi ir tik agresīvi un nehumāni, kā mēs to redzējām Poģerālas mm, cietums sienās. Un es to visu saku, pilnībā respektējot Itālijas valdības eh, darbu, centienus un arī ņemot vērā, protams, personīgu apņemšanos no atbildīgo puses uh, ir uh, valsts dienestā strādājošie, kuri pilda savus pienākumus, kas ievēro Itālijas ieslodzījumu iestādes regulējošos tiesību aktus. Bet, nu, redzēt šādu ēku, kas ir pilnīgi nepieņemama, neizturama, tas vienkārši, nu, nekādā veidā nav savienojams ar tādu humānu cilvēcīgu izpratni par to, ka cilvēkam vajadzētu izciest uh, sodu, kas ir saistīts ar brīvības apņemšanu. Un tagad atgriežamies pie Palmer kunga, Palmas kunga. Palmas kungs, vai jums ir kas sakāms vēl? Jā, pavisam īsi, divi, trīs komentāri pirmām kārtām par uh, uh, šo spīdzināšanas noziegumu mūsu krimināla kodeksā. Tas ir iztrūkstošs elements, kuru vajadzētu aizpildīt pēc iespējas ātrāk, jo mēs ratificējām ANO konvenciju pret spīdzināšanu pirms 20 gadiem, un nevar teikt, ka mēs e, nevēršamies tiesas veidā pret e, neatbilstošu attieksmi pret cilvēkiem, bet tad, kad šī Bet tad, kad šeit eh, trūks tāds konkrēts eh, specifisks eh, nozieguma elements, nozieguma motīvs šajā spīdzināšanā, teiksim, kaut kāda neliela vardarbība, kaut kāda ievainojumi, tātad šāda veida noziegumi vai pārkāpumi Tātad tādas ir bieži vien varbūt noslēpti, ātri aiziet, pazūd, bet eh, ir smagāk noziegumi, kurus var efektīvi eh, risināt eh, tiesu ceļā. Es ceru, ka apakšpalāta pieņems likumu, kurš jau tika izskatīts senātā, un ka šis 3000 elements Itālijas tiesību aktu sistēmā tiks labots. Vēl viena lieta, kas tika minēta. Uh, ir šis arhitektoniskais eh, veidols mūsu cietumiem un to vecums. Es piekrītu, ka telpas mm, dizains vai veids norāda, jā, kāda ir dzīve iekšā šajā telpā. Un telpa arhitektoniski ir paredzēta atbilstoši šai idejai, kāda bija par aizturēšanas iestādēm pirms simts gadiem, un uh, Protams, ka šādās telpās, arhitektoniskās telpās nav iespējams īstenot šo sodu izciešanas sistēmu, kā mēs to izprotam tagad. Tātad, jā, ir nepieciešams investīcijas, lai pilnībā atjaunot, pārbūvēt mūsu sodu izciešanas iestādes. Tas nav vienkārši, krīzes apstākļos ir īpaši, kad atbalsts šādām iniciatīvām ir ļoti zems, bet eh, pilnīgi piekrīt, ka šis ir jautājums, kas ir jāliek uz galda mūsu politiskajās diskusijās. Un tas ļoti cieši saistās ar citu jautājumu. Un tas ir sociālo pakalpojumu sistēma. Mums Mums būtu jāpārveido savu sociālo pakalpojumu sistēmu, ņemot vērā, ka uh, soda izciešana, aizturēšana ir sistēmas daļa. Tā nav daļa, kas būtu kaut kur jāizliek uh, ārpus uh, šīs sistēmas, bet tas ir sistēmas elements, sastāvdaļa. Šai kontekstā man jāsaka, ka mums ir nepieciešams arī mūsu Eiropas partneru atbalsts. Un runājot par tiem, kas ir mūsu cietumos, bet kas ir eh, citu Eiropas eh, valstu iedzīvotāji. Jūs zinat, ka mums ir trīs dažādi eh, problemātikas līmeņi saistībā ar uh, ārvalstu pilsoņiem mūsu cietumos. Tātad pirmkārt tie, kas ir Eiropas Savienības uh, valsts pilsoņi. Otrais uh, līmenis vai kategorija ir tie, kas ir Eiropas padomes dalība valsts pilsoņi. Tātad uz tiem attiecās Eiropas a, a, ANO kon, cilvēktiesību konvencijiem. Tad trešā kategorija ir tie, kas ir citu valstu valsts piedarīgie, tātad ne Eiropas valstu valsts piedarīgie, un mums ir jāņem vērā, ka šīs kategorijas tiek dažādi arī, dažādi attieksmi tiek īstenot. Tātad tie, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, tur mēs prasam Eiropas uh, partneru uh, sadarbību, lai pārvietot šīs personas uz attiecīgās valsts uh, cietumu attiecībā uz tām personām, kas ir Eiropas padomas valstu valsts pieturīgie. Tur mēs darbojamies līdzīgā virzienā, ņemot vērā, ka uz visām šīm valstīm attiecas ANO cilvēktiesību konvencija. Tie cilvēki, kas ir no Marokas, Tunisijas, tiem situācija ir savādāka, jo te ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jānodrošina šis atpakaļ nenosūtīšanas princips. Mums ir nepieciešami divpusēji nolīgumi, lai mums būtu nodrošināt šo cilvēku atpakaļ nosūtīšanu, bet drošā veidā. Tātad, tas ir mūsu darbības ietvars. Un, kā es teicu, es, protams, varu tikai piekrist jūsu novērtējumam un problēmām, kā jūs to aprakstījāt eh, savā ziņojumā. Paldies! Her... Paldies! Eh, uzklausot eh, Palmas kungu un deputātu komentārs un komentārs par šo ziņojumu, vai ir jums vēl kaut kas komentējams? Uh, Grieķijas prezidentūra viens, kas sakāms, jā, paldies, nē, nav no mūsu puses nekādu komentāru. Kā ir komisijai, vai ir kādi uh, komentāri? Nē, komisijai arī nav no komentāru. Labi, paldies. Bija ļoti interesanti viedokļu apmaiņa, jo, kā es teicu, jā, ir juridiskais pamats, ir, kā jau es teicu, reālā situācija, kad ļoti liels cilvēku skaits Itālijā un arī citās valstīs ir ne tikai aizturēti un izcieši sodu, bet vienkārši ir aizturēti un vēl gaida um, tiesas procesu nehumālos apstākļos. Kā es teicu, tas notiek daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet, protams, ir īpaši Itālijā, kā mēs paši to redzējām, es domāju, šis rezolūcijas projekts uh, vai, vai drīzāk ziņojuma projekts, es domāju, ļoti labi ilustrē debates un uh, tur tiek aplūkots arī rezultāts, kas tiek gaidīts no parlamenta, no Liba komitejas. Tad labi, pārējām pie pēdējās šīs dienas darba kārtības jautājuma. Sāksim tagad izskatīt e, Eiropas Savienības tiesas e, nolēmumu par datu e, uzglabāšanu. Tātad Eiropas Savienības tiesai ir ko teikt par uh, pilsoņu tiesībām, un Eiropas uh, Savienības tiesai Luksemburgā ir ļoti svarīgs uh, tiesiskums, uh, juridiskā skaidrība, fundamentālās tiesības, uh, kuras uh, garantē Lisabonas līgums, un tāpat arī Eiropas pamatiesību harta. Tas viss, protams, ir labi Eiropas pilsoņiem, bet tas mums atkal un atkal atgādina ka ir ļoti steidzama nepieciešamība aktualizēt datu aizsardzības juridisko sistēmu Eiropas Savienībā. Tas mums atgādina, ka ļoti steidzami padomei ir jāpieņem savs lēmums un nostāja attiecībā uz datu uh, saglabāšanas pakotni un uh, direktīvu, jo tur ir nepieciešama kopīga nostāja padomē. Un ir nepieciešama politiskā vēlme vest sarunas ar Eiropas parlamentu par šo aktualizēšanu, kas ir nepieciešama, lai stiprinātu privātuma tiesības un zinām tiesisko skaidrību un stingrību attiecībā uz Eiropas pilsoņu privātajām tiesībām. Tātad mēs esam šeit paredzējuši veikt uh, Uh, viedokļu apmaiņu par 10. aprīļa tiesas lēmumu, kurš deklarē, ka datu uzglabāšanas uh, regula, 2006. gada regula, uh, iejaucas privātajā dzīvē un privāto datu aizsardzībā, tātad neievēro šīs datu aizsardzības principus un Eiropas parlamenta juridiskais dienests ir izstrādājis prezentāciju par šo nolēmumu, un varbūt pēc tam mums būs uh, diskusijas. Kā Jolas kungs, jums vārds? Thank you, Chairman. Mer merci, monsieur. Paldos, priekšsēdētāji. Savā 2014. gada 8. aprīļa spriedumā, uh, kas seko pēc uh, ģenerāla uh, advokāta Virelana spriedumu, Eiropas Savienības uh, tiesa uzskatīja, ka uh, dati, kas iegūti vai apstrādāti sniedzot sabiedrībai pieejamās elektroniskās saziņas pakalpojumus un izmantot saziņas uh, tīklus, uh, tiek ievākti nepamatot. Uh, š, Šis spriedums eh, bija pēc eh, diviem preizsāliem priekšlēmumiem eh, no High Court īrīžā un arī no konstitucionālās tiesa Austrijā. Tāda mērķis direktīvai 2006.24 ir harmonizēt dalībvalsts noteikums par zināmu datu uh, saglabāšanu, kas eh, tiek veidoti un apstrādāti eh, komun elektroniskās komunikācijas pakalpojums sniegšanas kontekstā. Šie eh, dati tiek ievākti tāpēc, lai veiktu izmeklēšanu vai preventīvas pasākumus pēc tam, kad ir izdarīti pārkāpumi konkrēt saistībā ar kriminālo darbību vai terorismu. Visstrīdīgākie noteikumi ir saistīti ar pienākumu saglabāt šos datus, piekļuvi datiem, eh, attiecībā uz tādiem datu kategorijām, eh, un ka tas tiek nodrošināts uz ilgstošu laiku. Bija arī viena lieta tiesā 2009. 10. februārī. Tur bija runa par juridisko pamatu divas jurisdikcijas, ja tiesas e, īrijas un Austrijas ir uzdevušas jautājumu tiesai gan par direktīvas e, spēkā esamību, gan par interpretāciju. Tiesa e, pievērs uzmanību jautājumiem par direktīvas spēkā esamību saistībā ar uh, Eiropas Savienības pamatiesību hartas 7. un 8. pantu atgādināšu, ka 7. Eh, pants attiecas uz eh, privāto dzīvi un eh, ģimenes dzīvi, un 8. pants šai hartā attiecas uz privātu datu aiz īpatnībām. Pirmkārt, tiesa atgādināja, ka pienākums, eh, ko izvirza 3. un 6. pants direktīvā telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, ir uzturēt, eh, saglabāt zināmu ilgumu eh, tos datus, kas attiec uz privāto dzīvi, un tas tiek no tiesas puses uzskatīts par papildiejaukšanos no hartas 7. panta viedokļa. Turklāt tā ir arī iejaukšanās privāto datu saglabāšanā saistībā ar 8. pantu. Tiesa secināja, ka 7. un 8. hartas punktā minētajā iejaukšanās privāto daktu ziņā ir uh, īpaši smags pārkāpums. Tiesa ir arī uzsvērusi, ka apstākļi, kad uh, datu saglabāšana un uz to izmantošana vēlāk tiek īstenota uh, abonentam vai lietotājam, nezinot par to, ir uzskatīts E, par tādu darbību, ka e, šīs, privāt, šīs personas var uzskatīt, ka ir iejaukšanās viņa privātajā dzīvē ar pastāvīgu novērošanu. Tiesa atzīst, ka šādu datu saglabošana var tikt uzskatīta par iespējamu direktīvas e, mērķa īstenošanu. Tomēr ir nepieciešams secināt, ka terorismu organizētās nodzietības apkarošanas mēķis pats par sevi nevar attaisnot to, ka tiek saglabāti šādu dati, kā to nosaka direktīva. Tiesa ir atzinusi, ka ir jāizvērtē konkrētās iejaukšanās proporcionalitāte, jeb samērīgums. Proporcionāls princips paredz, ka Eiropas Savienības tiesu aktiem ir jābūt tādiem, kas uh, īsteno attiecīgās, uh, attiecīgā regulējuma mērķus un nepārkāpj šī mērķa noteiktās uh, robežas. Tiesa ir konstatējusi, ka šajā gadījumā, ņemot vērā, cik liela nozīme ir privāta rakstura datu aizsardzībai un ņemot vērā, cik eh, visaptvaroša un smaga ir iejaukšanās eh, no direktīvas puses šī temata ziņā, eh, Eiropas Savienības iestāžu pilnvaru šeit ir jāsamazina, jāpakļaus striktai kontrolei. Runājot par privātās dzīves ievērošanu un eh, pamatiesību aizsardzību saskaņā ar eh, tiesas tiesu praksi, ir eh, jāievēro personīgo, iejaukšanās personīgo datu ziņā attiecīgo tiesību aktu ietvaros. Nedrīkst šādus datus izmantot eh, nelab, mm, ļaunprātīgi. Tiesa ir secinājusi, ka direktīva datu saglabāšana uzliek par pienākumu saglabāt visus datus, kas ir saistīti ar fiksēto telefonu izmantojumu, mobilo telefonu izmantojumu, internetu izmantojumu un elektroniskā pasta un internetu izmantojumu kā arī internet telefonis izmantošu. Šī direktīva attiecas uz uh, visiem, visām personām un visiem mērķiem, visiem komunikācijas veidiem, tāpat kā uz visiem uh, datiem, uh, neņemot vērā izņēmumus, uh, kas taču nav saistīti ar konkrēto mērķi krimināla darbības ierobežošanu. Turklāt direktīva eh, nepieprasa nekādu sa, šo datu sakaru ar uh, iep, iep, ievērojumu draudu novērojumu. Turklāt direktīvā nav skaidri paredzēts, ka vēlāka šādu datu izmantošana piekļuve tiem ir jāierobežo stingri uh, Eh, ņemot vērā tikai konkrētos eh, iespējamos pārkāpumus. Ceturtās pan, ceturtais pan šeit direktīva aprobeža ar to, ka katrai dalībvalsts ir, ir jānosaka procedūra saskaņā ar kuru tiek eh, nodrošināta pieeja šo datu izmantošanai, ievērojot proporcionalitātes, proporcionalitātes prasības. Taču nekāda sīkāka informācija netiek sniegta un kompetentā iestāde nav pakļauta uh, kontrolēji no administratīvās neatkarīgas iestādes puses. Tiesa ir secinājusi, ka direktīva uzliek par pienākumu saglabāt datus uh, vismaz sešu mēnešu laikā, nekādu nenošķirot konkrēto datu kategorijas. Turklāt ir paredzēta datu saglabāšana no 6 mēnešiem līdz pat 24 mēnešiem maksimālā apjomā, kaut arī netiek izraisīti nekā, izvirzīti nekādi konkrēti kriteriji, tā tad netiek ievērots samērīguma princips. Tātad tiesa secina, ka direktīvi neparedz nekādus konkrētus noteikumus, e, kas novērstu nevajadzīgu iejaukšanos uh, 7. un 8. hartas panta nozīmē. Tiesa uzskata, ka lielā un smagā iejaukšanās pamatiesību ziņā no direktīvas puses eh, nav saistīta ar kādiem noteikumiem, kas, not, kas garantētu, ka šī iejaukšanās eh, būtu apro, aprobežotos ar tiešām mm, lielu nepieciešamību. Turklāt tiesa uzskata, uh, ka mm, šāda iejaukšanās netiek eh, īstenot tikai Eiropas Savienības teritorijā. Tā tad eh, tiesa līdz ar to savā secinājumā ir atzinusi, ka tiek eh, ar šo direktīvu pārkāpts proporcionalitātes princips, un šī direktīva tiek atzīta par spēkā nēsošu. Un direktīva tā tad ir spēkā nēsoša ar atpakaļējošu spēku. Turklāt katram tiesnesim šis tiesība akts jāuzskata par spēkā nēsošu, nacionālās tiesu iestādes vairs nevar izmantot šo spēkā nēsošo tiesību aktu. Direktīvas transponēšana nacionālas tiesība aktos automātiski nekļūst par spēkā nēsošu. Tātad nacionālām iestādēm ir jāizsludina šo aktu spēkā nēsamība. Šis ES uh, tiesas spriedums uzdod daudzas jautājumas, un juridiskais dienas apzinās, ka šie jautājumi ir svarīgi, un šis dienas jums un komisijai ir paudi savu gatavību sniegt atbildes pēc padziļināts analīzes. Esam gatavi atbildēt uz visiem jautājumiem, kas varētu rasties. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies jums par šo prezentāciju. Jūs tiešām norādījāt to, ka tika izmantots ģenerāla advokāta Spānijas pārstāvja arī viedoklis. Jo tas ir konstitucionāla tiesība jautājums, tur ir runa par pamatiesību hartas nosacījumiem Eiropas Savienības teritorijā šī direktīva tika pieņemta tieši pēc atentātiem 2001. gadā, 2006. gadā, tur Spānijā un Londonā bija notikumi. Bet eh, direktīva nav konsekventa attiecībā uz aizsardzības līmeni, tāpat laikā privātās dzīves eh, privātuma nodrošināšanu, kas savukārt eh, stiprināta tika pēc pamatiesību hartas un Lisbonas līguma stāšanās spēkā, un tas tikai vēl vēlreiz demonstrē, ka ir nepieciešams pabeigt izstrādāt datu aizsardzības eh, tiesību aktu pakotni un eh, it īpaši direktīvu. kurā tiek regulēta drošības eh, iestāžu, publisko drošības iestāžu policijas, policijas izmeklēšanas un uh, pat arī tiesu, krimināla tiesas eh, dienestu tiesības un eh, pilnvaru robežas attiecībā uz aizdomās turmām personām, tātad saistot to ar iespējamu teroristisku darbību Un tieši visu šo iemeslu pēc ir nepieciešams pabeigt uh, šo datu uzglabāšanas uh, tiesību aktu pakotni. Ir nepieciešams jauns regulējums un jauna direktīva. Bet tagad mums vēl dažas minūtes diskusijām par šo jautājumu. Ir vairāk deputāti pieteikušies. Vispirms tātad dosim vārdu deputātiem un pēc tam būs iespējams iespēju uzklausīt arī komisiju un uh, Grieķijas prezidentūru. Fosa kungs, paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, ar šo spriedumu par uh, datu saglabāšanu ir kļuvuši skaidrs divas lietas. Pirmkārt, kā vispārīgi datu saglabāšana ir pieļaujama, ja no otras puses uh, tiek uh, novilktas robežas kas nodrošina samērīgumu principu. Tas nozīmē, ka tas nenovērt pie secinājuma, ka varētu teikt, ka vispār vairs nebūtu iespējama datu saglabāšana. Nē, tas mums tikai ir jāmaina, jo mūsu atbildība ir tāda, ka ir jāatrod līdzsvars starp uh, cilvēku pamatoto interesi, lai tiktu aizsargāti viņu personīgā data no vienas puses, un otras puses arī pamatotajām interesēm, uh, smagu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā. Un e, šajā jomā krimināla vajāšanā arvien vairāk e, tā pamatojas uz datu analīzi. Un tieši šajā krimināla vajāšanas jomā jānodrošina piekļuva datiem. Protams, šaurās no robežās, bet mums kā likumdevējiem ir jānodrošina, ka tas būtu iespējams. Jo tie, kas veids noziedzīgos nodarījumus, arvien vairāk izmanto tādas iespējas, kas pamatojas uz datiem. No otras puses, eh, valsts uzdevums ir cīnīties pret noziedzību. Un tādēļ mēs dažādus aspektus, ko mums ir jāņem vērā, no vienas puses tiesiska valsts, eh, upuru aizsardzība un cīņa pret noziedzību. Tādēļ krimināla vajāšana ir valsts uzdevums. Turklāt vēl mums uh, upuriem noziedzīgajā nodarījumā vai policējiem ir uh, jāpaskaro, kādēļ mēs neizmantojam kādu iespēju veikt uh, izmeklēšanu. Tādēļ šeit Eiropas līmenī ar direktīvu judikatīvas paredzētais robežās no jauna ir atkal jāsagatavo dokumenti un jādiskutē par to parlamentā jāpieņem un jānodrošina, lai tas eh, likumi tiktu īstenoti dalību valstīs, jo tas cīņā pret noziedzību ir ļoti būtiski, un, manuprāt, mums nevajadzētu šeit atkāpties. Vismaz mūsu krimināla vajāšanas iestādē mums vajadzētu dot iespēju strādāt, citādi mēs eh, nonāksim tādā kā jomā, kur būtu tāds patvarīgs tiesas jomā. Uh, Un ko gan lai pilsoņi par to domā? Tādēļ būtiski, lai mēs šeit eh, noteiktu ietvaru un eh, lai tas eh, dalību valstīs varētu tikt atbilstoši īstenos. Paldies, Morais kundze. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Dažos vārdos par uh, nolēmumu. Gribētu uzdot jautājumu juridiskam dienestam par eh, pašās beigās minēto par retroaktīvo darbību šim nolēmam un prasīt, ko tas nozīmē skaidrāk, tīri attiecībā uz uh, nacionāliem tiesību aktiem. Uh, Tātad, kas notiek ar tiem datiem, kas, pagad, kas šobrīd tiek uzglabāti dalību valstīs, un kāds ir mehānisms Nacionālo tiesību aktu atcelšanai attiecībā uz datu uzglabāšanu, jo tas nekļūst pilnīgi skaidru, un man liekas, ka tas tāpat laikā ir ļoti smags sarežģīts jautājums, jo lasot nolēmumu nav īsti skaidrs, kāda būs pašreizējā situācija, tātad gribētu saņemt skaidrojumu no juridiskā dienesta šajā jautājumā. Un tālāk par to, ko šis nolēmums nozīmē, mēs to lasam, cenšamies to saprast, bet mūsu analīze līdz šim ir bijusi tāda, ka tas ir diezgan sistemātisks lēmums attiecībā uz to, kas pa katru aspektu tiek teikts. Par proporcionalitāti, neadekvātām garantijām, par nelikumīgas piekļuvas risku. Uh, Tāpat arī galvenais aspekts, tātad eh, cik ilgu laiku šī informācija tiek uzglabāta sākotnējā priekšlikumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem. Un es atceros datu aizsardzības direktīvu, datu uzglabāšanas direktīvu tika sākotnēji pārs, eh, pārunāta, mēs kā grupa to atbalstījām, bet eh, mēs prasījām, ka tur nepieciešams kaut kāds tiesiestāžu atbalsts šis nolēmums ir ļoti kritisks, un tagad man liekas, mums ir jāatzīst, ka šis ir ļoti svarīgs nolēmums, un konteksts ir pilnībā mainījies. Šis ir tāds kā signāls, modinātājs zvans, kā runa te ir par datu vākšanu. Protams, ka ir nepieciešama kaut kāda datu vākšana, lai risinātu jautājumu par drošības apdraudējumu, terorismu draudiem, bet proporcionalitāte un nelikumīgs piekļuvas risks, nu, šādā veidā nevar turpināt. Ja mēs skatāmies dažus piemērus no šī nolēmuma, kad tur, piemēram, ir runa par to, ka tiek uh, noglabāta datus sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem, bet nekādas kategorijas nav. Tas ir ļoti sistemātiski šai nolēmumā. Principā te tiek rakstīts, ka mūsdienu kontekstā uh, datu uzglabāšana masveidā šādā veidā nav pieņemama. Tātad mums ir jāsaprot, ka šis nolēmums ir diezgan graujošs. Pirmā lieta, kas jāapzinās un jāsaprot, ka mums ir jāsaka padomēji, ka, kad mēs kā parlaments balsojām par direktīvu, tāpat arī par regulu pakotnes ietvaros, ka ir nepieciešams rēģēt uz uh, uz mūsu sākotnējā reakciju, uz to, kāda tā bija. Jā, protams, iespējams, ka tālāk ir iespējams kaut kādajā ierobežotī, limitētī tiesību akti attiecībā uz to, kā rīkoties attiecībā uz datu uzglabāšanu saistībā ar terorismu un drošības jautājumiem, tātad, ko rīkoties ar šiem datiem, bet pirmajam solim ir tomēr prasīt, lai padome atbild uz to, par to direktīvu, kas jau ir. Uh, un šobrīd viņi to nedara pietiekam ātri. Jautājums mums ir atzīt, ka šis ir graujošs nolēmums visā, visādā ziņā, un mums ir jāsaprot, jāatzīst, ka ar datiem saistītais konteksts ir pilnībā mainījies. Un es noslēgšu savu komentāru sakojošo. Es domāju, ka nolēmums ir būtisks. Un ar tehnoloģiju izmaiņām mums joprojām ir nepieciešami vēl kādi tiesību akti datu drošības jomā, bet nu labi, ar to es noslēgšu savu. Paldies Morrais kungam, saka priekšsādātājs, mēs tagad eh, tuvojamies eh, noslēgumam šai eh, rīta sēdei. Ir daži deputāti, kas gribētu piedalīties diskusijās, tāpēc lūdzu centieties izteikties pēc iespējas īsi, lai mēs varētu arī dzirdēt kādu vārdu no komisijas un prezidentūras Argentīni kundze. Jā, paldies priekšsēdē, tā nav nekāda problēma. Pašlaik ir tā, ka beidzot ir eh, nolēmums, kur ir pateikts, ka nevar visus datus glabāt mūžīgi, ja nemaz nav aizdomu pamats. Un šāds sajūta man ir jau ilgāk. Man ir arī vairāk jautājumi. Gaukolā Eiropas Savienības tiesa arī saka, ka šī direktīva nekad nedrīkstēja tikt pieņemta. Un ka tas ir jābūt, tā ir jāceļ ar atgriezenisku datumu atpakaļiešu datumu, un tas, kas ir noticis, nekad nedrīkstētu būt noticis. Gribētu jautāt juridiskajam dienestam, ko gan tas nozīmē atsevišķu dalību valstu likumdošanai. Manā valstī ir konkrēti likumi, un dati vēl ar vien tiek saglabāti. Tieslietu ministrs teica, ka mēs astoņās nedēļas to pārbaudīsim, un tad iespējams reaģēsim. Bet, ja mēs klausāmies, ko teikusi Eiropas Savienības tiesa, tad no tā var secināt, ka saskaņā ar šo likumu nedrīkst vairāk eh, saglabāt eh, datus. Zviedrijas interneta piedāvātāja jau tagad saka, ka datu saglabāšana faktiski tiek izbeigta, jo Eiropas kopiena tiesa to vairs nepieļauj, un droši vien šādus gadījumus mēs piedzīvosim arvien vairāk. Un man šķiet, ka tas ir pamatot, ja to tā darītu vairāk un ko tas tagad nozīmē datiem, kas eh, pēdējos gados ir saglabāti, kad spēkā bija likums, kas tagad vairs nedrīkst būt spēkā. Tātad iznāk tā, ka šis uh, likums vairs nemaz uh, neeksistē, jo šim nolēmumam ir atpakaļ ejoša iedarbība. Ko tas nozīmē pasažieru datu saglabāšanas nolīgumam starp Eiropas Savienību un ASV? Uh, ko tas nozīmē Eiropas Savienības pieejai par pasažieru datiem, ja tagad tiek teiks, ka šāda datu saglabāšana vairs nav pieļaujama. Gribētu izvirzīt jautājumu arī Eiropas komisijai. Kāda jūsu attieksme, kā jūs izturēsieties pret dalību valstīm? Ir taču jābūt pārkāpuma procedūrai pret dalību valstīm. Kādas tiesības tiks uh, izmantotas, kas saskaņā ar Eiropas kopienu tiesu nemaz uh, neeksistē. Protams, tagad mēs tā uzreiz uz to nevaram atbildēt, bet no otras puses mēs vienkārši nevaram vienkārši tā ērti apsēsties un gaidīt, kad uh, sanāks jaunais parlaments un ķersies pie šī darba. Viss, kas tagad tiek saglabāts, uzņēmumi to dara, aviokompānijas, telekomunikāciju uzņēmumi, viss, kas tiek saglabāts, iespējams, ir nelikumīgi un tas var novest pie ļoti daudziem procesiem, ko iesniegs tiesā atsevišķas personas, kuras tagad var izmantot iespēju, un tas ir ļoti labi, vērsties pret šādu datu saglabāšanu. Un tas ir mans jautājums kolēģiem Akselam Fosam. Cik ļoti kādam ir jābūt aizdomās uh, turamam, lai viņa datus varētu saglabāt, un kad noziedzīgs no nodarījums ir tik smags, uh, ka dati ir jāvar saglabāt. Pašlaik mums nav šāda definīcija. Un šāda definīcija mums ir vajadzīga, pie tā ir jāstrādā. Paldies, priekšsēdētāji. Kas jums ir nekur? Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai viens īs jautājums saistībā ar šo nolēmumu. Iepriekšējos desmit gados kad es strādāju Eiros parlamentā. Tas ir pirmais gadījums, ka lēmums ir eh, pieņemts ar atpakaļiešu datumu. Mans jautājums ir, kā tagad rīkoties, kādu pieeju būtu vēlama? Kā šis nolēmums par eh, direktīvas eh, spēkā nēsamību tiks novirzīts tālāk uz dalību valstīm? Mani kolēģi pareizi jautāja, kas notiks ar dalību valstu tiesību normām. Ja spēkā esoša likuma norma par šo jautājumu eksistē, tad nevar būt runa par tiesību pārkāpumu dalību valstīs. Jautājums ir, vai dalību valstu tiesību normas tiek atceltas un kādu termiņu laikā, un kas notiks ar uh, juridiskajiem procesiem, ja to būtība, ja tur būs runa par datu saglabāšanu un uh, kā Eiropas kopienas tiesas uh, nolēmums tiks novadīts tālāk uz dalību valstu tiesām. Šanand. Braunsa kungs, tad komisija. Lūdzu, Braunsa kungs. Paturiet prātā, kad laika nav daudz. Lūdzu, Bromsa kungs. Pat pēc tiesas spriedumu un tā īstenošanas man šķiet, ka pastāv draudi, ka nopietna organizētā noziedzība vai uh, noziedzība var būt labs uh, aizbildinājums uh, datu ievākšanā, jo pēc tam, kad uh, kad šī informācija tika izmantota šādi, to pēc tam vēl varēs izmantot arī ierobežojumiem, piemēram, paust zināms politiskus uh, viedokļus. Tie jau šāda aizlieguma pastāv dažās dalībās. Vai tiesa to ir ņēmas vērā? Mēs zinām, ka tiesas spriedums neskars nacionālos tiesību aktus, kas ir pieņemti direktīvas iespaidā, vai uh, tiesas spriedums novedīs pie nākošās direktīvas, kas aicinās dalībvalsts pasludināt par spēkā nāsošu iepriekšā direktīvu. Paldies, tad e, komisija, tad prezidentūra un tad e, Kajolas kungs. Lūdzu, komisija. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies godātajiem deputātiem par viņu pausto viedokli. Kā jūs zināt, Komisija ir eh, augstu vērtējusi tiesas piedāvāto skaidrojumu par datu ievākšanu un saglabāšanu, un komisija secina, ka tiesas spriedums apstiprina 2011. gada komisijas spriedumu, eh, atzinumu vērtējumu par direktīvas īstenošanu. Kā jau skaidrs sacīja juridiskais dienas pirms brīža, tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka datu saglabāšana neatbilst proporcionālitas principam. Tiesa ir skārus dažs svarīgs temats, kā piemēram nacionālo varas iestādu piekļuvi um, datiem. Datu novietošana un piekļuve tiem jau tika skatīta komisijas 2011. gada novērtējuma ziņojumē. Līdztekus tam ir jāsaka, ka tiesa ir uzskatījusi datu saglabāšanu kā tādu, kas patiesībā neskar pamattiesību Uh, jomu. Bet, ka galvenais te ir mēģis um, organizētās noziedzības apkarošana, terorisma apkarošana, sabiedrības drošības nodrošināšanai. Komisija ir sapratusi, ka nepieciešams jauns uh, likumdošanas priekšlikums. Uh, Temat, uz kuriem norāda tiesa, ir ļoti sarežģītas, ir atainojas juridiskā dienesta. Uh, Eh, prezentācijā. Tā ir jānovērtē ietekmes novērtējums. Tas tiks īstenots no komisijas puses sadarbā ar visām attiecīgajām iesaistītajām pusēm, ņemot vērā visu leģitīmās intereses. Progress, kas tiks veikts saskaņā ar ES privātumu direktīvu un sarunu rezultātu par datu aizsardzības ietvaru, kā norādīja. Priekšsēdētājs tiks ņemti vērā pirms šādu novērtējumu sagatavošanas, tāpēc mēs komisijā esam paredzējuši veltīt nepieciešamo laiku šī izvērtējuma īstenošanai. Pavisam ātri gribu atbildēt Sargentīnī kundzei par pārkāpumu procedūru. Var sacīt, ka Komisija skatīs šo jautājumu pavisam drīz, bez kavēšanās jau nākošu nedēļu. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētājs, prezidentūras pārstāvis prezidentūra. Uh, uzmanīgi izskatīs šo tiesas spriedumu, pat labi mums vēl nav komentāru par viņu. Paldies, Kajolas kungs! Paldies, mēģināšu izteikties pavisam īsi. Tā kā e, e, um, direktīva tiek atzīta par spēkā nēsošu ar atpakaļējošu datumu, jeb ekstunk, kā saka latīniski, tad skaidrs, ka te ir uh, e, juridiskas sekas. Lai atbildētu Morais kungam un Sargentīri kundzei, jāsaka, ka nacionāla tiesība akti netiek skarta ar šo spriedumu. Nacionālie lēmumu pieņēmēji nav tagad uh, spiesti sniegt, uh, uzturēt datus saskaņā ar direktīvas prasībā. Viņi var pieņemt savu neatkarīgu lēmumu, atcelt vai saglabāt kādu nacionālu tiesību aktu, kas tika pieņemts saskaņā ar šo eh, jau tagad spēkā nēsošo direktīvu. Ja šie tiesību akti tiks saglabāti, tad nacionālajiem uh, Eh, tiesnešiem būs jāpieņem lēmums, vai pamatiesības tiek ievērotas. Tātad tas tiek atstāts dalību valstu jurisdikcijas par ziņā. Es tiesa šajā spriedumā tikai analizēju šo konkrēto direktīvu, un tiesa neatsaucās uz citiem tiesību aktiem, kas pieņemta Eiropas Savienībā. Līdz ar to pat labam ir grūti analizēt netiešo ietekmi uz eh, citiem tiesību aktiem. Lai atbildētu uz Bauers kundzes uzdoto jautājumu par to, kā esam nonākuši pie šī sprieduma, jā, eh, divas augstākās tiesas ir iesniegušas apelācijas lietu, tātad tāds bija īrijas augstākā tiesa un Austrijas konstitucionālā tiesa Un tās tātad pieprasīja prejudiciālu nolēmumu. Kā līgumā paredzēts, šādā veidā Luksemburgas tiesnešiem bija iespējams sniegt atzīmi ne tikai par tiesību aktiem, bet arī naklēja ar atzinumu par to spēkā esamību. Pēdējā lieta, ko gribēju vēl precizēt, ir tā, ka vēlos uzsvērt mazliet šo strīdīgo faktu, proti, ka direktīva ir atzīta par spēkā nesamu, līdz ar to mm, no šīs sprieduma stāšanās spēkā ekstunkā sacīja, šī direktīva vairs netiek izmantota ties procedūrās. Taču skaidrs, ka tam tiek jāpa, jātiek pakļautam proporcionalitātes noteikumiem un tiesa ir uzstājusi uz proporcionalitātes principu ievērošanu, pamatoties uz, uz konkrētiem kritiem. Paldies! No, šo, monsieur... Paldies, eh, Kajals kungs, eh, jūs izteicāties tiešām ļoti īsi, koncentrēti, tātad dubult pateicamies jums par to, un tagad gribētu teikt, ka mēs eh, nonākam pie šī mandāta noslēguma, šī ir pēdējā Liba komitejas parastā sēde, pirmdien, pulksten septiņos vakarā mēs atsāksim savu darbu koordinātoru sanāksmē. Tātad vēl notiks viena koordinātoru sanāksme, kurā būs eh, komisijas viceprezidenta Redinga klāt. Eh, tur būs runa par Lības komiteju ļoti svarīgā jautājumā. Vēlreiz, tāpat kā vakar, gribu izmantot iespēju pateikties jums visiem par jūsu sadarbību, par darbu, par ieguldījumu, par eh, ļoti kvalitatīvo sniegumu kādu mēs eh, baudījām un nodrošinājām šeit komitejā piecu gadu periodā, kas ir bijis eh, tāds kolosāls un pieredzes pilns eh, laiks. Tās tas ir bijis man, un es ceru, ka arī jums visiem. Es redzu, ka Sargentīnī kundze kaut ko gribētu teikt, pirms mēs pasakamies arī tūkiem par papildus minūtēm, ko viņi mums dod. Jā, un tas nav tāpēc, ka es gribu pateikt pēdējos vārdus šajā komitejā pēc pieciem nostrādātiem gadiem. Es gribu, lai jūs sakat šo pēdējo vārdu. Bet man vakar nebija iespēja, jo man bija steidzams darīšanas, un man arī pirmdien nebūs iespēja kaut ko teikt. Bet es gribu pateikties jums par to, ka vadījāt šos, ka šo komiteju piecus gadus, un pateicos par jūsu pacietību. Un paldies par šo jautrību, kas mums reizēm ir bijusi. Es atceroties Eh, pāris vakariņas, kur mēs eh, uzklausījām jūsu ģitāras spēli un mani ļoti patīk tas veids, kā jūs mūs raksturojat un arī vakar jūs, eh, man liekas, to darījāt un tie, kas atgriezīsies šeit parlamentā, turpinās darbu un ja jūs vairs neatgriezīsieties šeit, tad katrā ziņā gribu pateikt jums pateikt Paldies par eh, jūsu apņēmību, darbu, humoru un eh, sēdes vadīšanu. Paldies, Judīt, tu esi tik laipna. Es, tu esi tik laipna, ka es eh, tam knapi varu noticēt. Es ceru, ka man būs iespēja vēl labāk ar tevi iepazīties un tāpat arī ar jums visiem pārējiem. Liels paldies, vēlreiz paldies un visu to labāko vēlēšanu periodam veiksmi visiem tiem, kas centīsies atkal būt šeit atpakaļ parlamentā, un uh, veiksmi arī tiem, kas vairs neplāno šeit turpmāk strādāt. Tātad visu to labāko, un paldies, un uh, izsaka jums savu draudzību un atbalstu. Paldies!